Pan przewodniczący! Wznawiam posiedzenie. Protokół wczorajszego. Atsākšu šīs dienas sanāksmi. Vakardienas sēdes protokols ir jūsu rīcībā. Vai jums ir kādi komentāri par protokolu? Protokola nav, līdz ar to protokola tiek uzskatīta par apstiprinātiem. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir stāvoklis Eiropadomas sarunās par ekonomikas